piecos kontinentos, kuri sekos mūsu debatēm. Nous avons euh, donc traité euh, les points 4. Mēs izskatī, izskatījām 4., 5., 6., 7., 8. darba kārtības punktu. Pardon. Voilà. Euh, on me dit que c'est ce micro qui fonctionne. Qui est... Man saka, ka šis ir tas pareizais mikrofons, kas ir sastaistīts tātad ar kameru. Tātad mēs izskatījām 6, 7, 8 punktu un tagad mēs, mēs sveicam uh, mūsu apmeklētāju šai zālē. Lūdzu visus ievērot klusumu un uh, ieņemt vietas, uh, radot pēc iespējas mazāk traucējumus mūsu darbam, un tūlīt dodu vārdu par 10, 11, 12, 13 un 14 punktu izteikties mūsu kolēģei Barbarai Matērai. Un mēs arī sveicām viņas uzā, uzaicinātos viesus šai zālē, un Barbara Matera mūs informēs par vairākiem svarīgiem projektiem par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošanu. Lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Es gribēju vispirms kolēģiem paskaidrot to, kā mēs esam mobilizējuši šo globalizācijas pielāgošanās fondu sešos gadījumos, eh, strādājot ar Spāniju un Poliju. Es centīšos runāt eh, lēnāk nekā es to daru parasti, jo es saprotu, ka tulkiem varētu būt grūtības izsakot līdz manam tempam. Uh, Tātad vispirms par Spāniju. Spānija eh, pieprasīja sniegt atbalstu 66 uzņēmumu atlaistajiem darbiniekiem, kas kopumā nozīmēja 140, 1,42 eh, eh, miljonu eiro piešķiršanu. Tālāk eh, bija pieprasījums no uh, eh, Valensijas eh, sniegt atbalstu uh, 143 uzņēmos atlaistajiem 350 darbiniekiem. Šajā gadījumā uh, finanšu atbalsts tika piešķirts 2,059 miljonu eiro apmērā. Tālāk nākamais atbalsta pieprasījums bija Aragons reģionām, kur kopumā 593 uzņēmumos notika darbinieku atļa, atlaišana, tas bija mazumtirniecības nozarē, un piešķirtā naudas summa ir 1,06 miljoni eiro. Un visbeidzot pēdējais pieprasījums no Spānijas bija sniegt atbalstu darbiniekiem, kas tika atlaisti auto būvas nozarē Spānijā, un šeit tika sniegts atbalsts 308 tūkstošu eiro apmērā. Tālāk bija pieprasījumi no Polijas. Šeit situācija nedaudz sarežģītāka, tādēļ, ka man būs grūti varbūt pareizi izrunāt šos nosaukumus. Tātad vispirms gāja runa par 500 atlaistajiem eh, darbiniekiem. Uh, Velkopolski mm, autobūves eh, uzņēmumā. Šeit tika eh, piešķirti apmēram 600 tūkstoši eiro. Eh, tālāk 189 darbinieki tika, tika atlaisti Poznaņas uzņēmumā. Šis uzņēmums eh, eh, ražoja eh, dīzeļdzinējus kuģiem, piešķirtais palīdzības apjoms bija 114 tūkstoši eiro. Par šiem pieprasījumiem tiks balsots decembrī šeit budžeta komitejā un arī plenārsēdē. Es domāju, ka jūs priekšsēdētāji šodien varat apstiprināt, ka mēs balsosim par diviem uh, lūgumiem, ko es iesniedzu komitejā pagājušā nedēļā. Viens bija uh, palīdzības lūgums no Vācijas, otrs no Slovākijas, par kuriem runāju jau iepriekš. Es gribētu runāt arī par diviem grozījumiem, ko ir iesnieguši kolēģi. Diemžēl kolēģi šeit nav, tas ir Haldor un Avro kungs, un es atbalstu pirmo grozījumu, kurā tiek prasīts. Ļaut atlaistajiem eh, darbiniekiem meklē darba iespējas e, citās nozerēs. Katrā ziņā tas ir viens no aktīvajiem darba tirgus pasākuma, e, pasākumiem, tomēr e, tad šo grozījumu es atbalstu, tomēr neatbalstu Alvaro Kuns Novlin iesliegto otro grozījumu, jo šeit tiek uzsvērta papildināmība starp globalizācijas, pielā, globalizācijas pielāgojumu fondu un sociālo fondu. Es domāju, ka e, maz ir iespēja, ka dalībvalsts varētu ļaunprātīgi izmantot globalizācijas pielāgošanās fondu. Minētie kolēģi šodien nav klāt, bet ja tas tā ir, tad es gribētu teikt, ka šie divi fondi ir savstarpēji papildinoši. No vienas puses tajā pat laikā tie būtiski atšķirs, jo eh, Viens ir struktūra fonds, kas ir no procedūra viedokļa smagnējs, mēr otrs globalizācijas pielāgošanas fonds ir elastīgāks, nesen izveidots, un tā mērķis ir sniegt palīdzību um, cilvēkiem, kas tikuši atlaisti dažādos uzņēmumos, izvērtējot pieprasījumu katrā gadījumā atsevišķi. Tādēļ es neatbalstu šo otro grozījumu. Tas būtu viss pagaidām no manas puses priekšsēdē. Merci, merci, cher kolēģi. Paldies, godātā kolēģe, paldies, ka jūs tik skaidri un uh, lakoniski spējāt mūs iepazīstināt ar šiem projektiem, kas uh, sniedz atbalstu uh, trim uh, reģioniem Spānijā un diviem uh, uzņēmumiem Polijā. Par šiem uh, jautājumiem ir paredzēts balsot un mēs balsosim par uh, vienu uzņēmumu atbalstu Slovenijā un vienu Vācijā. Vai kāds vēlas uzstāties uh, diskusijā par šiem uh, projektiem? Ja neviens nevēlas uzstāties, tad mēs pārējām pie balsošanas un es ierosinu uzreiz sākt balsot par projektiem, ar ko mūs iepazīstināja Matēras kundze, un tas ir 19. un 20. darba kārtības punkts. Mums eh, visiem ir izdalīts eh, balsošanas saraksts ar diviem grozījumiem. Pirmais grozījums ir Alvāro un Haglunda grozījums. Referenti ir par Tātad, godātie kolēģi, eh, referenti atbalsta jūsu grozījumu. Kas ir par? Kas ir pret? Paldies, atturas, pieņēmts. Toties, eh, referenti iebrēs, iebilst pret otro grozījumu. Kas ir par? Kas ir pret? Atturas. Haglund kungs uh, ir nonācis nedaudz izolācijā. Uh, lai, lai šī izolācija nebūtu pilnīga, es uh, atturējos. Tagad mums ir jābalso par uh, dokumentu, dokumentiem kopumā, proti par 19.20. kas ir par, kas ir pret, atturas, viens ir pret un viens atturas, uh, tā par spīti Tātad šie dokumenti ir pieņemti. Mēs pateicamies mūsu izcilai referentai Materskundzei. Mēs turpinām balsošanu un atgriežamies pie budžeta grozījuma projekta numur 9, kas ir uh, jāapspriež kopā ar 17. punktu ES solidaritātes fonds izmantošana. Uh, Portugālē un Francijā. Uh, referents Lavsjo Surjans. Es atvainojos priekšsēdētāji. Es Bigerkungam bija, diemžēl, jābrauc projām, un viņš man pilnvaroja pieminēt, ka viņš atbalsta šo priekšlikumu, un arī es to atbalstu. Tomēr man ir Jāsaka, ka ir arī dažas problēmas. Mums bija pozitīvi jābalso par šo jautājumu, bet es domāju, ka mums būtu jāpasūdzas par to, no kurienes komisija ierosina naudu ņemt, jo atcerieties, cik grūti pagājušajā gadā bija sagatavot Eiropas eh, šīs atjaunotnes plānu un eh, piesaistīt naudu tam, bet tagad jūs redzat, ka šie līdzekļi tiek izmantot pilnīgi citiem nolūkiem. Un dažreiz eh, šīs steidzamās vēlmes no komisijas veidot kaut kādus jaunus fondus vai finanšu instrumentus beigās izrādās nepamatotas. Un jautājums ir par to, no kurienes eh, tiek ņemta nauda šim solidaritātes fondam. Jāsaka, ka kopumā programma nebija pietiekama laba, un es domāju, ka tātad nauda tika paņemta no alternatīvās enerģijas finansēšanas pozīcijas, un es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt, lai nākotnē būtu šie izdevumi tiktu labāk plānoti. Bet, lai ne, nepadziļinātu šo problēmu, es ierosinu atbalstīt abus priekšlikumus, gribētu aicināt komiteju pozitīvi par to arī nobalsot. Paldies! Merci, Ļoti labi, paldies, referent kungs. Es eh, saprotu, ka jūs eh, eh, esat atbildīgs gan par finanšu pusi, gan par juridisko pusi, par kuru Raimers Bēga ir referents. Ja neviens nevēlas pie, uzstāties šobrīd, tad es gribētu izteikt divus komentārus. Bet es redzēju, ka zālē ienāca komisijas uh, budžeta ģenerāla direktors vai man rādījās vīzijas, ne, viņš esot izgājis atkal no zāles. Ļoti žēl, jo viņš būtu red, varējis redzēt, ka budžeta komiteja šad un tad atkal pa brīdim pieņēma budžeta grozījumus. Bet nu tagad nopietni runājot. Es konstatēju, ka padome, kur ir, eh, kurai rodas daudz eh, metafizisku un politisku jautājumu par procedūru, joprojām nav tā skaidri un līdz galam atrisinājis risinā, eh, jautājumu, kurš tika uzdots par Nacionālo parlamentu līdzdalību budžeta procedūrā saskaņā ar Lisabonas līguma pirmo pielikumu, proti par agrās brīdināšanas sistēmu. Un šis jautājums joprojām nav atbildēts, vai padome būs gatava zaudēt vēl astoņas nedēļas, prasot 27 dalību valstu parlamentu viedokli un šeit ir 40 palātas šajos parlamentos visā Lību valstīs kopā, tātad par to, vai ir nepieciešams sniegt ārkārtas palīdzību Portugalei un Francijai. Kā eh, romiešu gudrie teica, uh, Uh, tiesību pārspīlējums noved pie netaisnības. Vai kā evaņģēlijā teikts, uh, likuma burts nogalina, bet gars atdzīvina. Un tādēļ es vēlētos, lai mēs būtu atdzīvināti. Uh, jā, runājot par šiem budžeta grozījumiem, tā tas ir, bet tagad domājot par jauno 2011. gada budžeta projektu, ko mums iesniegs komisija pēc samierināšanās procedūras neveiksmes. Uh, tagad uh, jautājums arī tāds, vai viņi pagarinās šo procedūru, piešķirot vēl papildus astoņas nedēļas konsultācijām. Tagad pēc maniem komentāriem es aicinu balsot par 16 un 17 punktu, par abiem kopā. Kas par? Paldies, kas pret? Viens pret, kas atturas, neviens neaturas. Tā tad šie divi līdzekļu piešķīrumi grūtībās nonākušajām valstīm no solidaritātes fonda ir apstiprināti. Tagad mums jāizskata 21. punkts, kurā ir runa par līdzekļu pārvietojumu 2010. gada budžetā, un šeit referents ir Laslo Šurjans. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšstādātāji. <clears throat> ja es esmu pietiekami labi informēts, tad es saprotu, ka ir divi priekšlikumi, par ko mums ir jābalso un par ko mēs varam balsot. Un, ja es nemaldos, tad tas ir 37. un 38. 38. Tas attiecās uz Sloveniju un Vāciju. Ir vēl citi punkti, par kuriem balsosim nākamajā sanāksmē. Un te ir viens priekšlikums Un tas ir ļoti pretrunīgs, un es domāju, šeit ir nepieciešama precizējuma. Tas ir 58. punkts. Tas ir sens stāsts, un man šķiet, ka Eiropas komisija ir pazaudējusi apmēram 4 miljonus eiro tādā duļķainā bankas darījumā, ja tā varētu teikt. Viena banka izputēja, tagad mums ir vienošanās panākta, bet savā pieticīgajā intelektuālajā kapacitātē es ļoti daudz lietas nesaprotu, piemēram, ko nozīmē error in law, citēju. Es eh, kaut ko saprotu no šīm lietām, bet šajā gadījumā man ir nepieciešams jurista skaidrojums, kas notika un eh, kādēļ bija vispār šī problēma ar šo pārnesi. Tādēļ es neesmu gatavs balsot par šo punktu. Ļoti labi, paldies, referentkungs, viss ļoti skaidrs ir. Līdz ar to mēs balsosim tikai par 37. un 38. pārvietojumu, kas atbilst uh, papildu finansējumam diviem pasākumiem, par ko mēs uh, nu pat arī runājām. Tā tad liek uz balstošanu. Kas par šiem um, līdzekļu pārvietojumiem? Kas pret? Divi pret Eh, jā, jūs nezinājāt, kas tas īsti bija, bet, bet ja, ja ir šaubas, tad jābalso nē, pret. Jā, labi. Paldies. Atturas. Eh, līdz ar to pieņemti šie dokumenti. Tagad par Surjānu kungu uzdoto jautājumu. Vai komisija varētu jau tagad mums mutvārdos sniegt atbildi uz šo jautājumu? Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Man uh, līdzi ir atnācis kolēģis Kirāns Spilens, kurš ir uh, budžeta ģenerāla direktorāta grāmatvedības nodaļas vadītājs, kurš ir sekojis šai sarežģītai lietai, nu viņš varēs arī sniegt paskaidrojums, lai būtu labāk saprotams mūsu pieprasījums. Lūdzu, lūdzu, direktor kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji un referenta kungs, diemžēl man um, Nebija izdevība to paskaidrot, to izdarīja referents, bet jāsaka, tā ir lieta, kuras priekšvēstur sākās 98. gadā, kad tika veikts maksājums nevalstiskajai organizācijai, kas strādāja komisijas uzdevumā bijušajā Dienvidslāvijas republikā. Vairāk maksājumi bija veiksmīgi, un kopumā tika izdarīti trīs maksājumi, kas diemžēl nenonāca saņēmēja bankā. Šī summa kopumā veido 3 miljonus eiro. Mēs, protams, par to uzzinājām nekvējoties, jo līdzekļu saņēmējs maksājumu nesaņēma. Tā kļūpa par lielu problēmu dienestam. Eh, komisijas juridiskais eh, dienests uzreiz tika iesaistīts eh, šajā lietā un pusotra mēneša laikā juristi un eksperti, kas strādā ar starptautiskajiem banku maksājumiem, pārliecināja mūs, ka mums ir ļoti liels izredzes atgūt visus līdzekļus. Un e, tika izdots rīkojums par līdzekļu atgūšanu. Tālāk tika izdarīts arī otrais maksājums. Protams, jūs saprotat, ka arī šī gadījumā līdzekļi nenonāca, kur iecerēts. Tātāk otro maksājumu atzina maksājuma saņēmējs, bet maksājums atra, neatradās bilances uzskaitē. Tas bija ārpus bilances maksājums. Tālāk mēs tikāmies ar bankas pārstāvjiem, un banka piekrita atmaksāt līdzekļus, un 99. gada sākumā banka pilnībā mainīja savas domas. Un tad eh, vairāku gadu garumā notika viedokļu apmaiņa, bet galu beigās komisija eh, šo eh, banku iesūdzēja tiesā Briselē, bet diemžēl mēs lietu zaudējām. Šis formulējums error in law vai kļūda likumā uh, nozīmē to, ka mums nācās atsaukt mūsu otro līdzekļu atgūšanas rīkojumu par 3 miljoniem eiro. Tā bija lieta, kad banka tika likvidēta, tika uzsākts likvidācijas process, un līdz ar to šī nauda pazuda vienkārši mālajā caurumā. Katrā ziņā mēs darījām eh, visu, lai nodrošinātu visas tiesības līdzekļu saņēmējām, bet, diemžēl, uh, pirmās instances tiesas lēmums Briselē bija tāds, ka naudu ir saņēmusi starpnieku banka. Un šī iemesla dēļ mēs nevaram vairs uzturēt prasību pret banku, kas reģistrēta Beļģijā, jo viņi savu pienākumu ir izpildījuši, nauda ir aizgājusi uz starpnieku banku un pēc tam pazudusi. Tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ bija vajadzīgs tik ilgs laiks, lai izsakot naudas līdzekļiem un atrastu, kur tie ir palikuši. Diemžēl tā tas notika, un tur vairs neko nevar darīt. Šajā gadījumā mēs eh, centāmies vienkārši šo naudu iekļaut atpakaļ budžetā, bilancē nozīmē, ka mums ir, teiksim, šie zaudējumi. Un mēs izdarījām nepareizu situācijas vērtējumu, jo mēs uzskatījām, ka mums ir tiesības pilnībā saņemt līdzekļus atpakaļ un ka mums tas izdosies, bet diemžēl tas tā neizdevās. Un ja mēs censtos turpināt tiesvedību, tad, diemžēl, mēs varētu zaudēt vēl vairāk naudas. Otrā summa ir saistīta ar aizturētajiem kontiem, kur mēs eh, gaidām vēl piedziņas procedūras izpildu, un ar to nodarbojas komisijas ārējie departamenti, un tas ir saistīts arī ar jaunā ārējās rīcības dienas izveidošanu, tādēļ mēs gribējām eh, pabeigt tās lietas, kas, teiksim, ir, ir ierastas un normālas, un kas attiecās uz līdzekļiem, kas ir saistīti ar personālu, tas nozīmē, ka cilvēki ir, teiksim, pieprasījuši avans maksājumus par veiktiem ceļojumiem, tie nav šeit iekļauti. Tas, kas šeit ir iekļauts, tie ir parastie komercdarījumi. Nu, un tās ir summas, kas nav uh, tikušas tieši uzrādītas uzreiz eh, budžetā kā izdevumi. Es esmu gatavs divpusēji runāt ar cilvēkiem, lai pilnībā arī to paskaidrot referentam, ja viņš to vēlas. Paldies! Paldies, direktor kungs, par šiem paskaidrojumiem divos atsevišķos gadījumos. Jā, paskaidrojumi ir ļoti skaidri. Pirmais gadījums ir saistīts ar tādu gluži vai kriminālu romānu un. Es domāju, ka mūsu referents ar jums uh, sazināsies, kā jūs to ieteicāt, lai viņš varētu tā uh, dot tādu loģisku uh, gaitu tiesas uh, lēmumam, un uh, mēs varētu lemt turpmāk arī par šo līdzekļu pārvietojumu un arī par otro gadījumu. Tagad uh, par citām iedaļām es dodu vārdu mūsu otram referentam Vladimiram Mankam kurš mūs informēs par pārvietojumu pieprasījumiem parlamentam un Eiropas ombudam un Eiropas uh, revizijas palātei. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmā uh, līdzekļu pārnes attiecas uz revīzijas palātu. Tas tika pieprasīts 2005. gadā, un mēs runājam par uh, uh, uh to, ka AST posteņi tiks pārveidot AD administratoru posteņos, lai varētu uh, paaugstināt produktivitāti. Šāds lēmums tiek pieņemts ik pa pieciem galiem, un AST, tātad asistenta vietas, tiks pārvērsts administratoru vietās. Es vēlētos, lai jūs balsot par. Šo merci. Paldies par uh, pārvietojumu C11 nav jautājumu. Nav jautājumu par šo pārvietojumu. Tad balsojam, kas ir par. Paldies, kas pret. Paldies. Divi pret, kas atturas. Pieņemts. par grozījumu ART 47. Mēs runājām par ombudu. AD 6 pozīcija uz noteiktu laiku. E, Tā ir jāpārvēršas divos pastāvīgajos posteņos arī AD6 postenim. Un e, mums nav jāmaina budžets, budžets tādēļ es lūgtu jūs balsot par. E, jā, nav nekāds budžeta ietekmes. Tad balsojam, kas par, kas pret, atturas, pieņēms. Nav citu vairāk pārvietojumu. Vēl viens ir. Lūdzu, referentkungs. Ir vēl viena līdzekļu pārnese, kas attiecas uz Eiropas parlamentu. Runājot par vidusposma stratēģiju informācijas tehnoloģiju jomā, tika lemts, ka vajadzētu uh, um, tātad uh, parūpēties par vairāk Wi-Fi pieslēgumiem Strasbūrā un Briselē. Un tam ir paredzēti 7,8 miljoni eiro, 3,8 miljoni līdzekļu Briselē un 4 miljoni Strasbūrā. Pat vairāk nekā 4 miljoni. Man ir vairākas piezīmes. Es arī izmantoju šo uh, brīvo internetu pieslēgumu Man vienmēr ir līdzi divi klepidatori un bez Wi-Fi, nu, es būtu pazudis, bet Strasbūrā mēs pavadām tikai dažas dienas gadā. Tādēļ es vēlējos pavaicāt, vai šie 4 miljoni plus vēl eksploatācijas izmaksas tie būs 1,2 miljonu eiro eh, abām pilsētām, vai tas patiešām ir mērtiecīgi? man uh, tikai piekdien uh, manā priekšā tika nolikt vesela kaudze ar dokumentiem, un es sapratu, ka tas nebūs nekāds vieglais darbiņš. Šodien arī tikos ar Laforē kungu, viņš ir inovācija ģenerāla direktorāta priekšnieks, un es viņam pavaicāju. Ja mēs vēlamies eh, savus klebidatorus izmantot Strasbūrā, varbūt, ka mums vajadzētu arī iepazīties sākumā ar kaut kādām aplēsēm, cik tas viss būs mērtiecīgi, bet eh, dokumentos šādas aplēses es neatradu. Es šos aprēķinus tikai nu, pats saņēmu no Laforē kunga, un ja viņš tagad ir šajā zālē, es labprāt viņu uzklausītu, lai viņš paskaidrotu, cik efektīvi būs šo Wi-Fi pieslēgumu izmantošana Strasbūrā. Paldies! Paldies, ģenerāldirektorā. Ģenerāldirektora kungs ir zālē. Jā, es jūs nebiju pamanījis. Lūdzu, vārds jums. Sorjan kungs saka, jā, es pilnībā atbalstu referentu bet vēlāk es vēlētos tomēr uzstāties, vai man ir jārunā tagad? You, you after, after... Vai jūs gribat tagad runāt vai pēc atbildes? Lūdzu, ģenerāla direktora kungs, vārds jums. Šis pārvietojuma pieprasījums uh, tika iesniegts pēc diviem biroju lēmumiem. Pirmais bija uh, mums eh, tika uzdots veikt eh, pētījumu, izvērtējumu, un otrais lēmums eh, ir par šīs sistēmas īstenošanu. Protams, jautājums ir par finansēm un par tehnoloģiju izmantošanu, par finansēm. Uh, mobilās tehnoloģijas ir ļoti attīstīts un parlamenta stratēģija ir nodrošināt deputātiem absolūtu mobilitāti gan ēku iekšpusēs, gan ārpus ēkām. Lai šāda šie mobilie sakari būtu nodrošināti, tad jāatceras, ka vies abonēšanas cenas e-pastiem un, un, un citām tehnoloģijām ir ļoti lielas tādēļ, lai tas prasību, lai deputātiem būtu pieejami mobilie sakari gan kabinetos, gan arī ārpus tiem, ir pamatota. Bet būs arī līdz nākošā gada sākumam jau pieejams citas tehnoloģijas, tāda kā iPad un citi, kuri, kuriem būs nepieciešams izmantot Wi-Fi tehnoloģiju. Un vēl trešais arguments, uh, kas ir uh, saskaņos ar parlamenta stratēģiju, uh, ir pa, izmantotā papīra apjoma samazināšana. Tas nozīmē, ka ir paredzēts, lai visu parlamentu komiteju dokumenti ir pieejami uh, uz uh, jūsu izvēlētā informācijas nesēja. Tas būtu uh, vai nu dators, vai uh, mobīlais telefons, vai iPads. Tā tad arī, lai to nodrošinātu, ir nepieciešams uh, pārklājums, uh, izmantojot Wi-Fi tehnoloģijas, jo to izmantos ne tikai deputāti, politiskās grupas, bet arī pilsoņi, kuri arvien plašākā uh, skaitā apmeklēs parlamentu. Parlamenta uh, sēdēs tiek izmantot Elvis sistēma, kas sniedz uz ekrāniem tādu pārskatu par, par sēdes norisi Ja šī sistēma būtu jātiecina uz visām uh, sēdēm, ne tikai plenārsēdēm, tad būtu visas sēžu zāles jāprīko ar ekrāniem un tīliem ekrāniem. Tas nozīmē, ka būtu nepieciešama papildus infrastruktūra un enerģijas patēriņš pieaugtu. Tas nozīmētu arī, ka tiktu izdalīts uh, siltums no, uh, no uz uzstādītajiem aparātiem, un tādēļ būtu sēžu zāles jādzesē, un tas izmaksātu tik dārgi, ka mēs to pat nespējam iedomāties. Mēs esam aprēķinājuši, ka katrs ekrāns šajā eh, sēžu zālē, kas būtu jāuzstāda katrā darba vietā, izmaksātu 4000 eiro. Tas nozīmē visām 30 sēžu zālēm kopīgās izmaksas būtu 41 miljons eiro Strasbūrai un Briselē. Un tādēļ es uzskatu, ka mūsu izdarītā tehnoloģiskā izvēle ir pamatota un tas palīdz mums ietaupīt līdzekļus un eh, šo sistēmu var izmantot tie, kuri vēlas. Tātad šeit ir gan ekonomiski, gan politiski apsvarumi. Paldies! ģenerāla direktora kungs. Tagad vārds Lāslo Surjanam. Paldies, jāsaka, pēc šī skaidrojuma es esmu gatavs atbalstīt oriģinālo priekšlikumu, it īpaši zinot to, ka mums būs problēmas ar nākamā gada budžetu, un ja mēs atliksim šo lēmumu, tad nezinu, kad mēs atkal varēsim par to lēmt. Tādēļ es aicinu man draugu un līdzreferentu izrādīt elastību. Man ir tiešām grūti Strasbūrā, it īpaši tad, ja man līdzi ir stažieri. Un viņiem ir klēpdators, un mums ir tikai viens kabelis, un telpa ir tik maza bet es domāju, ka ja, ja būtu svarīgi, lai viņi arī varētu pilntiesīgi piedalīties darbā. Jo es domāju, ka dzirdētais pamatojums ir tiešām ļoti racionāls un apdomīgs. Monsieur. Labi, paldies. Ah. Dank u wel, voorzitter. Afgezien van het feit dat het straks. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, kas tad te notiks? Izskatās, eh, ka mēs nevarēsim normāli noturēt sēdes, katrs tad paslēpsies aiz savu klēpju datora, bet man ir eh, vairāki jautājumi. Kādēļ mēs runājam par šiem outside assistance? Vai mēs eh, nevaram pietiekam izmantot mūsu IT ekspertus? Un tālāk, kas tad notiks ar šo projektu, kas to visu finansēs? Paldies! Šo merci, donc... Euh, Paldies, eh, ģenerāla direktors. Es domāju, jums atbildēs uz šo jautājumu. Tālāk Fernāšu kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs vienmēr esam atbalstījuši kvalitatīvu likumdošanu un ražīgumu. Un eh, mēs uzskatām, ka, lai deputāti varētu savu darbu izdarīt vislabāk, viņiem ir jānodrošina atbilstošie līdzekļi. Eh, pēc eh, skaidrojuma, ko sniedz eh, direktors, es domāju, nav nekādu šaubu, ka mums vajadzētu šo iniciatīvu atbalstīt, kas noteikti uzlabos mūsu darba ražīgumu un kas varētu palīdzēt mums veiksmīgāk sasniegt arī Eiropas 2020 mērķi attiecībā uz energotaupību. Lielas paldies, vai ģenerāldirektors vēlētos atbildēt uz izvirzītiem jautājumiem? Uh, pirmā, pirmais jautājums tātad par šo pārvaldības uh, projekta izdevumu. Šie izdevumi ir milzīgi. Tas nozīmē, ka ir jādarbojas, jāstrādā arī tad, kad jūs nesat uh, uz vietas, zālēs un, un koridoros. Un, uh, Un tas nozīmē, ka ir jānoņem griesti visās uh, telpās un uh, koridoros, un to nevar ierēģi vieni paši izdarīt, bet ierēģi uzraudzīs darbu. Un šeit ir milzīgs darba apjoms. Runājot par cenu tika izsludināts pieteikumu konkurss. Mēs uh, ievērojam šo procedūru. Tā, tā tas ir. Un jūs izvēlēties labāko piedāvājumu. Eh, direktor kungs, eh, jā, mēs eh, izvēlējāmies to pieteikumu, kas ļauj mums iepirkt aprīkojumu, kas tātad šis piedāvājums tika izteikts 2005. gadā Tas ir tāds pamat līgums, kas pieļauj elastību. Uh, mēs varam iepirkt tādu aprīkojumu, kā mēs vēlamies. Jo pretējā gadījumā, ja nebūtu šāds, uh, šāds konkurss bijis izsludināts, tad mēs nenāk klajā arī ar šādu piedāvājumu. Labi, saka priekšstādātais referentkungs, jūs tātad atbalstāt to, ka mēs apstiprinām šo uh, Uh, pārvietojumu. Paldies! par paskaidrojumiem. Es vēlējos pateikt uh, Surjan kungam, ka esmu pietiekami elastīgs. Bija vairākas jautājuma zīmes, kas vēl karājās gaisā. Mums ir jāpadomā arī par efektivitāti. Un es uh, uzklausīju uh, ģenerāla direktora kunga argumentāciju un, protams, eh, argumentācija ir jāņem vērā risinot je, jebkuru problēmu, lai deputāti varētu pieņemt pareizo lēmumu. Mēs šeit runājam par uh, kilometriem dažādu vādu. Es te vispār uh, neuzdrošinos uh, apsvērt, cik uh, liela cena par to būs jāmaksā. Bet Strasbūrā mēs pavadām uh, salīdzinoši ļoti maz laika, un vai pat tiešām tas būtu mērtiecīgi tur to visu sistēmu tagad instalēt? Ja mēs varētu arī izmantot telefonu, uh, lai dažādas datus pārādītu internetā, tad uh, varbūt tas nozīmē lielu ietaupījumu, bet esmu elastīgs un domāju, ka jābalso par. Paldies! Bien, je vous remercie. Labi, paldies. Jautājums. Eh, jā, Strasbūrā mēs esam tikai vienu nedēļu mēnesī. Jautājums ir tāds, vai mums ir eh, nodrošināt darba apstākļi vai nē šai nedēļā. Es tagad eh, saprotu, ka mēs visi esam saņēmuši informāciju, tagad jābalso. Referents atbalsta šo balsojumu, kas atbalsta šo pārvietojumu. Paldies, kas ir pret. Divi, kas atturas. Tātad līdzekļu pārvietojums ir apstiprināts. Referent kungs, mankas kungs vairāk nav paredzēta nekāda līdzekļu pārvietojuma. Paldies, mums ir palicis pēdējais darba kārtības punkts. Ak, nē, es atvainojos, Surjana kungs. Pa to laiku komisija ir arī iesniegus prasību, ja tā varētu teikt, un es gribētu informēt jūs par to. Tātad ir vesela rinda pārnešu, ko mēs atnes, atne, atlikām. Tīpaši, kas attiecās globalizācijas fondu, tur mēs nevaram neko iet uz priekšu, bet ir 4-5 vēl citi lūgumi. Viens bija saistīts ar šo banku jautājumu. Es domāju, tur mums ir jāgaida, jebkurā gadījumā. Bet sekretariāts nav gatavs balsot par citiem. Komisijas lūgums man bija vaicāt, vai nākamnedēļ Strasbūrā mēs varēsim par to balsot. Es nere, neesmu redzējis, ka būtu ieplānot kādu ārkārtas budžeta uh, komitejas sēde. Ir iecerēts balsot 1. decembrī par šo jautājumu, tādēļ jautājums komisijai, vai tas jums nozīmētu pasaules galu, e, ja mēs balsosim 1. decembrī, bet ja tā, tad kādēļ iesniegt to tikai 5. novembrī? Man šķiet, ka tā ir tiešām, lai arī cik draudzīgs es nebūtu pret komisiju, es domāju, ka ir um, pilnīgi nepamatoti cerēt. Šupā. Kreslers kundz lūdzu. Äh, fällt auch unter die Vai D61 eh, piedara arī pie tiem pārvietojumiem, ko vēlējās minēt eh, Laslo? Tas nav tikai pārvietojums, bet eh, nozīmē šīs budžeta pozīcijas nopietnu restruktūrizāciju. Tā ir budžeta līnija, kurā ir paredzēti līdzekļi, iestāju valstīm, un mēs vēlējāmies panākt augstāku caurskatāmības līmeni tiešām uh, būtu ļoti jauki, ja mēs varētu saņemt jūs apstiprinājumu. Mēs arī varētu kaut ko uzzināt, ko komisija par to domāt. Mēs nevaram eh, te visus samest vienā katlā. Un budžeta komiteja arī labprāt vēlētos kaut ko vairāk par budžetu un atsevišķajām pozīcijām uzzināt, jo mums taču arī ir savas tiesības budžeta jomā, un ja mēs pieprasām konkrēts pārvietojums, mums ir jāsaprot, vai mēs vēlamies izveidot tādu necauradzamu budžetu, kur mēs vispār vairs nevarēsim. Būs šis milzīgais katls, viss tur tiks samests kopā, un katrs varēs pārbīdīt eh, atsevišķas pozīcijas, kā vien to vēlēsies. Nē, nu es esmu visai negatīvi pret to noskaņot. Paldies! Très bien. Do... Ļoti labi. Tā tad Grēslis kundze atbildēja uz Surjankunga jautājumu. Mēs uh, šo varā, šobrīd nevaram uh, pieņemt šo pārvietojumu. Man juridi, juristi teica arī, ka mums jāgaida nākošā sēde, kas notiks 1. un 2. decembrī. Varbūt būs nākoša nedēļa ārkārtas sēde, bet nu tā nu nebūs veltīta uh, līdzekļu pārvietojumam. Tagad esam beiguši balsot par līdzekļu pārvietojumiem, un mēs varam tagad kopā ar Moniku Holmajer doties uz Nigēriju. Holmajers kundze, jums vārds vediet mūs uz, uz uh, Nigēriju. Jā, es domāju, ka tas ir ļoti vienkārši doties uz Nigēriju ne jau nu Nigērija ir vien, vienkārši valsts, bet mums viegli doties uz Nigēriju. Dārgie kolēģi, mēs runājam par zemes gabalu Nigērijā, kas ir paredzēts, lai varētu būvēt jauno ES pārstāvniecību, bet otrajā un trešajā stāvā būs banka. Uh, Šī ēka piedar starptautiskai bankai, starptautiskajai Āfrikas bankai Nigērijā. Tā ir liela ēka, tur ir 58 darbinieki, bet galvenā problēma ir saistīta ar drošību. Šai ēkai var piekļūt jebkurš, un rajons, kurā tā atrodas, nu, nav visai droši, ņemot vērā arī terorismu draudus. Tādēļ komisija eh, vēlējās doties uz Nigēriju un izpētīt citas iespējas. Mēs taču arī saprotam, ka mūsu kolēģi ir arī apdraudēti. Tieši šo iemeslu dēļ mēs esam paredzējuši uh, nopirkt eh, zemes gabalu starp divām vēstniecībām ļoti drošā vietā, kas nav pieejama pilnīgi visiem, un tad, ja šī ēka tiks uzcelt uz šī zemes gabala, tad eh, mūsu ES pārstāvi jutīsies daudz drošāk nekā pašreizējā ēkā, kas, eh, kur atrodas bankas, jo tur, kur atrodas šī banka, jau pastāvošajā ēkā, tur nav nekādas apsardzes gandrīz, un, un vieta ir tāda visai šaubīga. Mēs tagad runājam par Eh, vienu miljonu 1,01740 eh, eiro. Un, ja es pareizi saprotu, šī zeme piedara Francijai, un Francija ir gatava mums piedāvāt labāk zemes gabalu nekā līdz šim, un eh, tas, tā ir tāda visai draudzīga cena, tādēļ es lūgtu jūsu piekrišanu, lai komisija varētu nopirkt šo zemes gabalu. Paldies! Paldies, tas nozīmē. Referents kundz, tā kā mēs esam 179. panta gadījumā, tas nozīmē, ka mēs uh, nesniedzam atzinumu. Ahtunkungs ir vārds lūdzu. Paldies! Es vēlējos eh, komis, eh, tātad pieprasīt oficiālu atbildi no komisijas. Paldies. Labi, tad mēs balsosim. Haugs kundz. Eh. Man ir tikai viens jautājums. Uzklausot uh, to, ka mēs vēlamies doties prom no bankas, jo banka nav pietiekami droša, un tagad mēs vēlamies Nigērā uzcelt tādu mazu cietoksnīti. Nu, tas, ko mēs vienmēr iedomājamies, eh, delegācijām ir jābūt arī tādam Eiropas Savienības tēla nesējam pasaulē, vai tā ir parlamenta delegācija vai komisijas delegācija, vai vispār nav nekādu citu iespēju, vai, piemēram, tur starp šīm divām vēstniecībām, vai vispār, nu, tur neviens nevēlas cilvēkus redzēt eh, tuvumā, vai kā? Priekšsēdētājs uh, eh, Holmējers kundze iejaucas tas jau nav tā, kā eh, Sofijā, kur, piemēram, eh, mēs atrodamies eh, apvienotās karalistes vēstniecībā, un tad katrs, kas vēlas kaut kādu brošūriņu paņemt, viņš tiek pārmeklēts burtiski līdz apakšveļai. Nē, tā tas nav, bet mums ir jāpadomā arī par drošību, un ja mēs runājam par Uh, klimatu kontroli, par uh, dzēsēšanas iekārtām, par visu. Protams, tur ir tagad tajā bankā diezgan šausmīgi apstākļi. Viņiem tur ir arī jāstrādā telpās, kur vispār neparādās dienas gaisma. Nu, mums ir jāieplāno kaut kas jauns, bet mēs ne, nepieprasām cietokšņu būvēšanu. Bet ja tur ir vēstniecības, tas jau ir loģiski, tur būs vairāk cilvēku, tur būs vairāk policijas, un ja kāds vēlēsies ierasties šajā pārstāvniecībā, viņš noteikti to varēs darīt, bet tad viņš jutīsies pats arī drošāk labāk. Paldies. Grēsls kundze vēlas izteikties. Inga. Inge, lūdzu. Nu, es nevēlos tagad uh, visu ievilkt uh, garumā, nevēlos vilkt guri, gumiju, bet uh, jūtas jautājums jau var nebija tik vienkārši. Jāņem vērā, ka ārlietu jomā mums ir uh, lieli izdevumi, būs arī ārlietu dienests, ja tas kādreiz tiks radīts, un varbūt mums vajadzētu arī uh, iepazīties ar tādu sarakstu, cik drošā situācijā atrodas mūsu ārējās pārstāvniecības. Tātad es patiešām augstu vērtētu, ja mēs šādu pārskatu sanā, saņemtu. Tātad 140 posteņi ārpusē, ārvalstīs. Kas tad tur īsti notiek, ar ko mums jārēķinās? Paldies. Paldies, tad es ierosinu lūgt komisijai atbildi par šo jautājumu nākošais. Tā kā šis jautājums nav steidzams, ņemot vērā to, ka 2011. gada budžeta apstiprināšana kavējas un ārējās rīcības dienestam, tā kā tā vēl nebūs līdzekļu diezgan ilgu laiku. Runājot par Nīžēru, ja Francija dod šo zemes gabalu, tad vajag, lai Francija, lai mēs to arī saņemam, jo šai valstī ir ne tikai nafta, bet arī urāns, un cerēsim, ka tur nav ur urānu. Es izmantoju to, kas zaļo nav klāt, lai teikt tādas šausmu lietas. Priekšsēdētāji kungs, ja mēs tur atradīsim naftu un uh, urānu šajā valstī vai jau ko citu, tad to mēs atradīsim arī pateicoties francūžiem. Paldies! Très bien. Bon. Paldies! Jā, šeit varētu būt arī milzīga peļņa tādā gadījumā. Tātad mūsu referente aicina nesniegt atzinumu, Haftunkungs vēlas uh, sniegt atzinumu, kas atbalsta referentu, nesniegt atzinumu. Paldies, paldies. Kas ir pret? Ahtunkungs un Haseltskunds divi, kas atturās, tā tad mēs ļaujam šim vilcienam braukt uz priekšu, necenšoties to apturēt. Un tagad pēdējais darba kārtības punkts debats par budžetu. Es paziņoju jums, ka esmu lūdzis parlamenta dienestiem mums rezervēt laiku, nav vēl zināms, kad īsti, precīzi. Ā, lūdzu, lūdzu. Jā. Atvainojiet, ka es jūs pārtraucu, bet uh, jā, mēs uh, viss virzās uz priekšu ļoti strauji. Mēs vēlamies patiešām um, ātri darboties. Ir, uh, piemēram, ar attiecībā uz ēku projektiem uh, vairāk problēma jautājumi. Piemēram, mēs runājam par mm, tā saukto teritoriālo neutralitāti mēs pametam 38, eh, kvadra, 38 tūkstošus kvadrātmetru lielu ēku un dodamies uz 46 eh, tūkstošiem kvadrātmetru, bet no šiem 38 tūkstošiem mēs izmantojam reāli tikai 18 tūkstošu kvadrātmetru un eh, līdz ar to, nu, tur ir visai ierobežots iespējas. Es domāju vispār, ka mūsu deputāti savos birojos ir daudz daudz vairāk iežmiegti, viņiem ir daudz mazāk vietas nekā komisijas darbiniekiem. Nu, jāņem vērā, ka budžets ir eh, visai ierobežots. Tādēļ, ja mēs runājam par šo teritoriālo neutralitāti, mēs par to esam vienmēr runājuši, mēs esam vēlējušies ievērot neutralitāti. Un nu, šeit man ir vairāk jautājumu, tomēr vēl neatbildēt tālāk par budžeta neutralitāti runājot. Protams tā nav ievērot par visiem 100%, un it sevišķi runājot par skaitļiem, mēs uzdevām papildu jautājumus, jo ir skaitļi, ar ko vēl neesam iepazīstināti, piemēram, runājot par uh, ēku kopumā, un mēs vēl pat nevaram zināt, vai šī ēka jau kad tiks uzcelta, un cik lielas būs īres izmaksas, un vai arī nomas maksa. Un e, tātad, cik augsta īres maksa tiks prasīta par vienu kvadrātu metru, un mēs pat neesam iepazinušies ar kopīgajiem aprēķiniem. Mēs vēlētos tomēr ar tiem iepazīties. Protams, runājot par drošību, šo jautājumu var atrisināt. Ir arī vairākas ēkas, kur, piemēram, atrodas lielveikali, un ja e, ēkā ir lielveikals, tad, nu, tur vispār neko vairs nevar izkontrolēt. Uh, bet eh, ja jūs eh, runājat par eh, ēkas celšanu starp vēstniecībām, tur jau nebūs lielveikala. Te ir runāts par 3,3 miljoniem būvniecības izmaksu, bet nu es dzirdēju tādas mājienas, ka šīs izmaksas būs krietni vien augstākas. Tātad mēs vēlētos iepazīties ar konkrētiem skaitļiem. Uh, Un, ja mēs runājam par projektu, jā, mēs vēlamies uzzināt, cik tas izmaksās tālāk. Juridiskā situācija, ja mēs tagad sēžam pie šiem sarunu gruvešiem, vēl nekas nav skaidrs, kā mēs virzīsimies uz priekšu un kāds būs finansējums jo ir juridiskais pamats, bet nu, finansiālā pamata vēl joprojām nav. Un, um, Mums patiešām ir jāsaprot, ko darīt tālāk, un ir arī vēl citi jautājumi, kas uh, mums uh, dod daudz vielas pārdomām, daudz vielas diskusijām. Šodien jau bija uh, tāds visai pamatīgs diskusijas, bet uh, man ir daži kritiski jautājumi, man ir papildus jautājumi. Viens no papildu jautājumiem, kas man nedaudz samulsināja, proti. Uh, uh citi teica, ka šī leks ēka, kurā tagad sēž padome, būtu iespējama pie, piemērota. Tā tad eh, tika spriests, ka, piemēram, eh, visa eh, tulkotāju, visu tulkotāju bars varētu pārcelties uz citu ēku, un kas tad notiks tālāk, un man pateica, ka īstenībā padome mums budžeta sarunās teica, mums ir jātaupa, mums ir jātaupa, viņi mums sita pa pirkstiem, bet tad viņi visu šo savu tūkotāju baru vēlas pārdzīt uz citu ēku. Nu, ja mēs runājam par taupīšanu, vai šāda pārvākšanās nozīmēs uh, ietaupījumus? Es nezinu, vai mums tagad ir jārunā uh, ar. Uh, apvienotās karalists pārstāvjiem par to, kā labāk ietaupīt, bet ir vismaz trīs kolēģi šeit zālē, kuriem ir zinām iekšējā abstinence, nu varbūt eh, no viņiem es varētu just kādu atbalstu. Es vēlējos vienkārši to pieminēt, es tagad nenoklusēšu, jo tie ir fakti, un es vēlējos uzzināt no ģenerāla direktora un no ERD līdzstrādniekiem, eh, šo, šīs diskusijas pārlikt uz vēlāku laiku posmu. Paldies! Paldies! Es, uh, kundze, šķiet uh, sapratu no jūsu teiktā, ka atšķirībā no Nigēras šai jautājumā jūs vēlaties sagatavot atzinumu. Jā, apstiprina Homērs kundze. Tātad visi piekrīt, Aktunkungs arī neiebilst. Labi. Uh, tad mēs atbalstam Haktunkunga priekšlikumu šai jautājumā. Es tikai gribētu atļauties ierosināt mūsu referentei, un es domāju, ka viņi man piekritīs, proti pēc iespējas ātrāk sazināties ar ģenerālu direktoru un atbildīgiem komisijas ierēģiem, lai šīs jautājums būtu pietiekami izpētīts izpētīts, lai mēs varētu noteiktajā termiņā saskaņā ar 179. pāntu varētu rīkoties saprātīgā termiņā. Un mums jau būs vēl iespēja visus šos jautājumus apspriest par e, ārējās rīcības dienestu izveidi. Jā, protams, vajag ēku tam, jā. Un, nu, tā, te, te vajadzētu būt saprātīgām izmaksām, jā. Un es gribu teikt, ka Eštonas kundze jau gadu iet pa krusta ceļu. Jā. Uh, šim, šim krusta ceļām saprātīgām nevajadzētu būt vairāk par 12 stācijām, bet nu jau ir 14.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 Nu jā, bet vēl nebija skaidrs, vai mēs varēsim eh, ievērot termiņus, un es saprotu, ka 14 dienās tas nebūs iespējams. Un es vēl vēlos saņemt eh, dažas atbildes pirms sagatavot šo atzinumu, jo savādāk atzinums būs negatīvs, ja nebūs pietiekam daudz, atbilžu atbildē, eh, daudz jautājumu atbildēti. Tādēļ mums vajadzētu pašiem vienoties, vai tas varēs notikt jau decembrī, jo es jau neesmu mm, automātiski negatīvi noskaņot, bet vajadzētu dažas lietas pirms tam noskaidrot. Paldies! Très bien. Donc, le, je crois que la, la commission... Ļoti labi. Es uh, ceru, ka komisija ir sapratusi jūsu signālu. Paldies par jūsu ļoti prasīgo un atvērto pieeju. Un pēdējais darba kārtības punkts mūsu kārtējā sanāksme notiks 1. decembrī no 15. līdz 18.30 un 2. decembrī no 9. līdz 12.30. Mēs vēl paredzam var būtību, ka Strasbūrā notiks ārkārtas sanāksme, kas būs pilnībā veltīta budžeta sarunām. Tas būs 23. oktobris no 10. līdz 11.30 Vika 200 zālē. Un mums būs tulkojums 18 valodās. Protams, es šo informāciju vēl apstiprināšu pa e-pastu. Paldies visiem un sēde pasludinātu par slēgtu.